darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. <laughs> Es strēju without, without possibility. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Paldies, dāmas un kungi. Vēlos sirsnīgi sveikt mūsu vidū Čehijas Republikas prezidentu Milošu Zemanu. Mums ir ļoti liels gods jūs šodien sveikt mūsu vidū šeit Eiropas parlamentā. Jūsu mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības slāvu Čehijas republikā. Čehijas republika ir daudz devusi Eiropas Savienības politikas veidošanā. Tieši tāpēc mēs ļoti jums pateicamies un ļoti labprāt uzklausīsim to, kas jums ir sakāms. Lūdzu, dod jums vārdu. Mr. President, Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Ik viens politiķis, kas uzstājas Eiropas parlamentā, pauž atklāti eh, vai netika atklāti savu Eiropas sapni, un ļaujiet arī man sakot šai labajai tradīcijai. Bet vispirms es vēlētos pateikt, kas nav mans Eiropas sapnis, jo mani iedvesmoja kāds labi zināms poļu filozofs Lešeks Kolakovskis, kurš uzstājās ar virsrakstu, kas ir sociālisms. Šķiet, tas bija 1957. gadā. Un viņš teica sakot, biedri, Man tika uzdots jums pastāstīt, kas ir sociālisms. Ļoti labi, bet vispirms es vēlētos jums pateikt, kas nav sociālisms. Sociālisms biedri nav politisko opozicionāru nogalināšana. Sociālisms nav koncentrācijas nometnes. Sociālisms nav politieslodzītie sociālisms nav cenzūra. Un tādā garā viņš turpināja vairāk nekā pusstundu. Es izteikšos īsāk, mēģināšu piecās minūtēs pateikt, kas nav mans Eiropas sapnis. Bet man jāpapildina sakot, ka savas uzstāšanās Noslēgumā Lešeks Kolakovskis teica, un tagad biedri, es jums pateikšu, kas ir sociālisms. Sociālisms, biedri, ir laba lieta. Tātad, piecās minūtēs es vēlētos pateikt, kas nav mans Eiropas sapnis. Manā Eiropas sapnī neietilpst trakā Eiropas parlamenta pārvietošanās no Strasbūras uz Briseli un otrādi. Manā Eiropas sapnī neietilpst. Bezjēdzīgās direktīvas, kā piemēram direktīva par uh, ekonomiskajām spuldzītēm. Man ir viena manā dārza namiņā, bet jāsaka, šī gaisma ir tāda kā uh, uh, morgā. Un es runāju no savas pieredzes. Manā Eiropas sapnī neietilpst tā dēvētā Briseles Eiropas arhitektūra, kas uh, dažkārt izskatās um, pavisam dīvaini. Un manā Eiropas sapnī neietilpst. Which looks like a bubble bomb and tastes like a bubble bomb. So. Vēl arī uh, citi uh, simboli, kas ir uh, saistīti ar Briselu. Tātad uh, Tas nav mans Eiropas sapnis. Un tagad es pastāstīšu, kas ir mans Eiropas sapnis, un es vēlētos uh, sākt ar kāda cita filozofa citātu. Uh, Čehu filozofu Vaclavu Bielogradska teikto. Viņš teica, Eiropas pilsonība ir uh, kultūras izvēle. Un es piekrītu viņa teiktajam jo mēs visi esam uh, kaut kur piedzimuši un tas nav mūsu nopelns, bet uh, kultūras izvēle, izvēle par labu Eiropas uh, pilsonībai ir izriet no mūsu brīvās gribas. Un tas ir vērtīgi galvenokārt sarežģītās situācijās, nu, definēsim, ko tas nozīmē. Vispirms, kultūra ir vairāk nekā tikai augsti ekonomiskie aprēķini, kur tiek salīdzināti ieguvumi ar zaudējumiem. Kultūra ir noteikumu kopums, eh, uzvedības noteikumu kopums, Un tas, kas mums ir nepieciešams integrācijas procesā, ir sākt ar kopīgiem noteikumiem vai vienlīdzīgiem noteikumiem, nevis ar uh, vienlīdzīgu līmeni. Kāda tad ir atšķirība? Kopīgs noteikums, piemēram, ir. Uh, saiknes starp minimālo algu un uh, vidējo algu, bet alga ir atkarīga no darbspēka uh, produktivitātes, tātad tas ir līmenis un tas ir, nu, nav noteikums un to nav iespējams regulēt ar kopīgiem principiem. Un tas, kas mums ir nepieciešams, ir šādi kopīgi noteikumi ļoti daudzās Eiropas politikas jomās. Sāksim ar ārpolitiku. Te joprojām spēkā ir um, ironiskais uh, Henrija Kisindžera jautājums. Kāds tad ir uh, telefona numurs Eiropā? Un mums joprojām nav kopīgas uh, ārpolitikas Eiropas Savienībā. Un šī uh, tā dēvētā mīkstā politika, par to jāsaka, ka dažkārt tā man atgādina. Um, notikums no 30. gadiem, bet, lai mums nebūtu tikai un vienīgi mīkstā politika, mums ir nepieciešama kopīga aizsardzības politika. Mums ir 28 armijas, kas nav savstarpēji savietojams, un kopīga Eiropas armija, kas ir ilgtermiņa sapnis, būtu izmaksāt lētāk un tā būtu efektīgāk. Mums ir nepieciešama kopīga fiskālā politika, eh, nodokļu harmonizācija, un es ar prieku varu jums paziņot, ka eh, Čehija ir pieņēmusi fiskālo paktu, un es spēcīgi atbalstu eiro. Um, pēc iespējas ātrāk, jo Tie, kas kritizē eiro, viņi, ja tā varētu teikt, baidās no nezināmā. Un es domāju, ka eiro ir bijis stabilizējošs faktors ekonomiskajai attīstībai. Bet vairāk nekā tas mums ir nepieciešama vēl arī kopīgi noteikums sociālajā politikā, sākot ar Eiropas sociālo hartu. Mums ir nepieciešami kopīgi noteikumi eh, vidas aizsardzības jomā. Un visbeidzot, mums ir nepieciešama drosme lielam projektam, kā piemēram eh, pār uh, Eiropas, jeb Trans-Eiropas uh, tīkls, iekļaujot uh, ūdens ceļu koridors, uh, dzelzceļu un tā tālāk un tā joprojām. Pat ja šie, šie te ilgtermiņa uh, projekti, tiem ir nepieciešams vairāk laika nekā tikai šis četru gadu mandāts. Kolēģi, noslēgumā es vēlētos izteikt uh, protestu. Konbendit kungs, es nezinu, vai viņš joprojām ir zālē. Diemžēl laikam nē. Viņš nāca klajā ar paziņojumu par to. Jaunie Eiropieši apvienojoties. Man jāatzīst, ka es esmu vecs Eiropietis, un es šo paziņojumu uztvēru kā vecuma diskrimināciju kas ir pilnīgā pretrunā ar Eiropas Savienības principiem. Un vēl vairāk jāsaka, ko nozīmē vienoties. Ja tas nozīmē integrēties, integrēt kopīgos noteikumus, tad es pilnībā piekrītu. Bet ja tas nozīmē uh, apvienot uh, jeb uniformizēt, tad es pilnībā piekrītu, jo uniformizācija ir pelēka, garlaicīga, un es esmu pret kopīgu Eiropas uh, sieru, kopīgu mm, Eiropas alu. Un, ja drīkst, es jums ieteiktu Čehijas alu, kas ir labākais visā pasaulē. Bet Tas, kas mums ir nepieciešams, ir integrācija Eiropas e, federācija, nevis Eiropas e, unitāra valsts. Un noslēgumā, cienījamie kolēģi, ļaujiet man zināmā mērā atkārtot Leša Kolakevska teikto. Dziļi sirdī es ticu ka Eiropas Savienība ir laba lieta. Lielas paldies par uzmanību! by the way, I spoke uh, English in order to reduce your expenses for interpreters uh, and for translation. Yes. Ich weiß, nicht, <clears throat> ich weiß nicht, ob man das über das Mikrofon versteht. Es īsti nezinu, vai uh, to varēja dzirdēt mikrofonā, bet man prezidents tikko teica, ka viņš runā angliski, lai ietaupītu mums tulkošanas izdevumus. Pre prezidenta kungs, es vēlētos sirsnīgi jums pateikties. Jūs uh, redzat uh, no augšas, ka ir ļoti daudz klausītāju, un visi jūsos ļoti uzmanīgi klausījās. Šajā runā noteikti bija kaut kas ikvienam, kas atrodas šajā zālē. Liels paldies par jūsu brīnišķīgo runu, un vēlam jums daudz veiksmes uh, attiecībā uz visu, uh, ko jūs uh, gribat sasniegt Čehijas republikā. Mums ir vajadzīga jūsu valsts, jo Čehijas republika ir ļoti svarīga valsts Eiropas Savienībā, tā ir kritiska valsts. Un vai Čehiju alus ir pats labākais, par to mēs noteikti ļoti kaismīgi diskutēsim šeit Eiropas parlamentā. Liels paldies, prezidenta kungs!